Bonjour. Good day. Muy buenos días a todas y todos. Labdien visiem. Vakar mums bija intensīva tikšanās, kurā mēs izskatījām ļoti daudzas darba kārtības punktus, un šorīt mums ir jāturpina tikpat intensīvs darbs. Šķiet, ka šodien mums arī ir ļoti daudz izskatāmo punktu. Otrais darba kārtības punkts šīs dienas eh, darba kārtībā ir balsošana par uh, budžeta, par 2010. gada budžetu. Tad, tad uh, tās budžeta sadaļas, kas attiecās uz tieslietām un iekšlietām, kas ir mūsu komitejas darba kārtībā. Šīs darba kārtības punkts tiks izskatīts 9.30, tad mēs balsosim 9.30, cerot, ka tad būs ieradušies pietiekami daudz deputātu. Pirmais darba kārtības punkts šorīt ir uh, pirmā viedokļa apmaiņa par ziņojumu, kuru prezentēs mūsu kolēģi Renāta Vēbere. Šis ziņojums ir par jurisdikcijas konfliktu novēršanu un atrisināšanu krimināla tiesvedībā. Jau otro reizi Eiropas parlaments tiek aicināts apspriesties par šo jautājumu. De esta opinión en la Tagad mums vajadzētu sākt izskatīt šo ziņojumu, kura rezultātā tiks sagatavots pamatlēmums. Tas nozīmē, ka šīs ziņojums ir ietverts trešajā pīlārā, līdz ar to parlamentam ir jāiesaistās šajā darbā. Tieši tāpēc mēs labprāt uzklausīsim eh, Renātas Vēberskundzi. Vēberskundzi, lūdzu jums vārds. Lielas paldies priekšsēdētāji! Godāmie kolēģi, šis pamatlēmuma projekts ir piedzīvojis visai interesantu dzīvi kopš tā pirmās sagatavošanas. Šis pamatlēmums tika gatavots pēc vairāku dalību valstu iniciatīvas. Galvenā bija Čehijas republika, kas tolaika bija prezidējošā valsts Eiropas Savienībā. Šis ziņojums tika sagatavots un uh, Pēc tam padome apstiprināja pilnīgi citu tekstu. Tieši tāpēc mēs vēlējāmies vēlreiz paust savu viedokli, tātad parlamentam vajadzēja vēlreiz paust savu viedokli par šo pamatlēmumu. Tieši tāpēc šis pamatlēmums ir atgriezies parlamentā, un uh, pašreizējā prezidentūra uzskata, ka šis, šis, šī ir jaunā pamatlēmuma versija. Es izteikšos daudz eh, maigāk novērtējot šo pamatlēmumu nekā eksperti no galvenās komitejas un arī eksperti no Utrehtas universitātes, kas ir krimināla tiesvedības eksperti. Viņi teica, ka šo priekšlikumu vajadzētu atsaukt, tāpēc, ka tas pilnīgi neko jauno nedod. Patiesībā, ja mēs papētam tekstu, neskatoties uz ļoti garo virsrakstu, mēs šajā tekstā neatradīsim pilnīgi neko, kas ļaut mums novērst jurisdikcijas konfliktus. Mēs varētu šo, šīs problēmas risināt nosakot jurisdikciju un uh, pieņemot lēmumus balstoties uz šo piešķirto jurisdikciju. Ir pavisam grūti pateikt, kā varētu atrisināt uh, jurisdikcijas konfliktus. Tieši tāpēc manis sagatavotajā ziņojumā ir apskatītas vairākas problēmas, kas, manuprāt, varētu uzlabot tekstu. Daži no manis apskatītajiem punktiem ir uh, tieši tādi paši, kādus uh, šī Lībe komiteja jau ir minējusi, runājot par apsūdzētā vai aizdomās turētā tiesībām. Seši pavisam īsi punkti. Tiek, ir iekļauti šajā manis sagatavotajā ziņojumā. Pirmām kārtām, kā jau es teicu, priekšlikuma projektā nav iekļauts mehānisms, kas ļautu risināt interešu konfliktus. Tiek izveidota tāda vienkārša konsultāciju procedūra, bet šeit nav iekļautas nekādas e, tiesiski saisto, nekādi tiesiski saistoši laika termiņi. Es vēlētos, lai Liebe komiteja ļau, liktu norādīt vismaz, da, vismaz dažus no šiem termiņiem. Šī ziņojuma galvenais ieguldījums ir tas, ka tiek iesaistīts Eirojust uh, konfliktu, interešu konfliktu risināšanā. Manuprāt, Eirojust ir vislabākā iestāde, kura varētu risināt šādus jautājumus un ne tikai tajās jomās, kur Eirojust ir pilnvaras, piemēram, pārobežu smagā noziedzība. Eirojust vajadzētu iesaistīties visās jomās, kur varētu rasties jurisdikcijas konflikti. Nebis in idem princips, protams, ir apsveicams, bet ar to nepietiek, lai nodrošinātu, ka uh, par personu netiek ierosināts krimināla procesa divreiz. Mēs, protams, nezinām nekādā, nekad, kādā veidā tiks pieņemts lēmums par a, eh, tiesvedības veikšanu. Otrs punkts attiecas uz eh, to, ka a, eh, persona, kurai ir izvirzīta apsūdzība, ir pelnījusi vislielāko uzmanību. Tas nozīmē, ka šai personai ir jāsaņem ne tikai informācija par iespējamo jurisdikcijas konfliktu, bet eh, tā ir jāinformē arī par uh, turpmāko gaitu. Tāpat arī šai personai ir jābūt eh, tiesībām apsūdzēt uh, pieņemtos lēmumus. Galu galā te ir runa par šīs personas tiesībām. Tāpat runājot par šo apsūdzēto personu, manuprāt, ir ļoti svarīgi noteikt, lai šīs personas dati tiktu aizsargāti. Šķiet, ka priekšlikuma ierosinātāju tekstā šī informācija ir pārāk neskaidra. Es gribētu norādīt, ka personas informācijai vajadzētu iekļaut tikai vārdu, uzvārdu un adresi. Šeit nedrīkstētu parādīties cita informācija. Jūs ziņojumā atradīsiet vairākus grozījumus, kas eh, tekstu padara skaidrāku, kā arī nosaka, ka tikai tiesu iestādēm ka tikai tieslietu iestādēm ir tiesības risināt uh, šos jurisdikcijas konfliktus. Tas nozīmē tiesnesis, izmeklētājs, prokurors. Šeit es savu pārskatu varētu noslēgt. Un es gribētu teikt noslēgumā, ka šis uh, priekšlikuma projekts neizskata negatīvos jurisdikcijas konfliktus. Es domāju, ka komisijai šajā sakarā vajadzētu kaut ko darīt. Vakar tie, kas no jums piedalījās sanāksmē, Noteikti dzirdēja, ka es uzdevu jautājumu Zviedrijas tieslietu ministram. Es runāju par neatbilstībām šajā tekstā un atšķirībām par um, proc procesa novirzīšanu. Es negribētu teikt, ka mums ir vajadzīgi divi atsevišķi pamatlēmumi, bet es domāju, ka šiem pamatlēmumiem vajadzētu atbilst vienam otram, tātad eh, par tiesvedības nodošanu citai valstī. Šis pamatlēmums ir daudz labāk sagatavots, tajā ir daudz vairāk eh, risinājumu, un it īpaši, ja mēs domājam par um, cilvēktiesību aizsardzību, tad šīs pamatlēmums ir daudz labāk sagatavots. Es redzu, ka šis priekšlikums jau tika vienreiz grozīts padomē. Es nezinu, vai to vēlreiz varēs grozīt. Kaut kāda iemesla dēļ šķiet, ka padoma vēlas pēc iespējas ātrāk pieņemt šo pamatlēmumu. Taču es domāju, ja parlaments pieņems atzinumu iekļaujot tajā tās domas, ko es tikko paudu, tad vismaz mēs būsim pateikuši padomē, kāda veida risinājumu mēs vēlamies, ja mēs runājam par jurisdikcijas konfliktiem. Es ceru, ka mani kolēģi, kā arī komisijas un padomas pārstāvji arī šeit ieviesīs vairāk skaidrības. Paldies! Thank you, Mrs. Weber. We thank you for your work. Any comments? Lielas paldies, Weberis kundzei. Vai ir kādi komentāri no kolēģu vidus? Jā, mēs tad pierakstam runātājs, kas vēlētos izteikties. Šķiet, ka Lutfords kundze bija pirmā, kas pacēla roku lūdzu jums vārds. Es nevēlējos izteikties pirms ēnu referentiem. Es neesmu ēnu referente. Es vēlētos pateikties Renātei Vēberei par viņas eh, paveikto labo darbu. Es eh, papētīju komentārus, ko sagatavoja Mieras komiteja, un šķiet, ka šie komentāri ir pat striktāki nekā viņas tikko teiktais. Es vēlētos nedaudz parunāt par pēdējo viņas pausto domu. Patiešām ir Ļoti dīvaini, ja šis eh, priekšlikums neatbilst priekšlikumam par tiesvedības nodošanu. Ko tad īsti padome dara? Ja šie priekšlikumi viens otram neatbilst. Protams, ka pasaulē nav perfekta, Eiropas parlaments un šī komiteja arī nav perfekti, taču mēs eh, vēlamies, lai eh, saskaņā ar Lisabonas līgumu um, krimināllietas tiktu iekļautas normālajā likumdošanas kārtībā. Tādējādi mēs uzlabotu caurdzamību, mēs eh, uzlabotu novērtējumu un varbūt mēs varētu izvairīties arī no daudzām citām problēmām. Šeit es nemaz nepieminēšu uh, spriedumu izpildes problēmu, par ko vakar runāja arī Eirojust pārstāvji. Es uzdodu jautājumu, kāda tad ir padomes darba kvalitāte, ja viņi pat nespēja nodrošināt uh, atbilstību starp šiem diviem pamatlēmumiem. Es uh, pilnībā piekrītu Vēbras kundzes teiktajam. Šķiet, ka daži nosacījumi šajā pamatlēmumā ir ļoti smieklīgi vāji. Piemēram, 12. lapusē 11. punkts padoms saka, ka Tad viņa šeit saka, ka atbildēji uz lūgumu ir jātiek iesniegtai bez nevajadzīgas kavēšanās. Kas tad īsti te ir domāts? E, Eirojust gada pārskatā, piemēram, tika minēts, ka viena dalībvalsts, tā bija Itālija, bija atbildējusi uz jautājumu divu gadu laikā. Uh, Es domāju, ka šī atbilde ir jāsniedz vismaz 15 dienu laikā. Mums ir vajadzīga konkrēts laika termiņš. Pretējā gadījumā viss šis teksts ir pilnīgi bezvērtīgs. 14. grozījums. Tur ir runa par to, kā kompetentajām iestādēm dalībvalstī vajadzētu izskatīt lietas faktus un būtību, kā arī visus faktorus, Uh, kurus viņi uzskata par būtiskiem. Es domāju, ka šeit vajadzētu rakstīt tā kā Renāte ir ieteikusi, tur ir minēti visi faktori, kas ir svarīgi tiesvedībā. Nākamais, es domāju, ka viņai ir pilnīga taisnība, kad uh, viņa vēlas iesaistīt konsultācijās Eirojust. Tas būtu skaidri jānorāda. Uh, un nedrīkstētu paturēt pašreizējo formulējumu, kurā ir runa par to, ka konsultācijās vajadzētu, ka konsultācijās nedrīkstētu neiekļaut eirojusti, ja eh, tas ir vajadzīgs. Šīs formulējums ir ļoti neskaidrs. Kāda tad ir jēga no eirojusti, ja mēs to negatavojamies izmantot? Eirojust galu galā galvenā jēga ir nodrošināt pārobežu sadarbību šajos jautājumos. Neviens šeit netaisas grozīt dalībvalstu likumus. Mēs vienkārši vēlamies, lai sistēmas varētu sadarboties, un mūsu ko, visu kopējais mērķis ir nodrošināt, lai noziedznieki nevarētu izbēgt no tiesas. Mums ir arvien vairāk eh, priekšlikumu par datu apkopošanu, mums ir arvien vairāk šāda veida likumu, taču visparastākā sadarbība nenotiek. Vai nu šie pasākumi netiek ieviesti pietiekami labi, vai arī tie netiek ieviesti laikus, vai arī tie netiek eh, pietiekami cauredzami ieviesti. Es domāju, ka padomēji vajadzētu nodrošināt, lai visas dalībvalstis ir uzņemas atbildību par šāda veida pasākumiem. Pēdējais Renātē ir pilnīgi taisnība, kad viņa skaidri norāda procesuālās garantijas. Ir pilnīgi skaidrs, ka šīm konsultācijām ir jānotiek starp apsūdzēto un juristiem. Šie cilvēki ir jāiesaista konsultācijās, un tāpat arī apsūdzētajai personai ir jānodrošina tiesības pārsūdzēt pieņemto lēmumu. Mums ir jānodrošina, lai um, dalību valstīs tiktu patiešām ieviestas um, aizstāvības tiesības. Mums vairākus gadus nav bijusi iespēja par to runāt. Es ceru, ka Zviedrijas prezidentūras laikā mums šāda iespēja radīsies. Paldies, Ludfords kundzei. Manuprāt, ir vēl citi kolēģi, kas grib izteikties. Balsošana par budžetu mums notiks 9.30. Tāpēc gribu atgādināt, izsakieties ļoti īsi, ne vairāk kā trīs minūtes. Mrs. Makovei. Makovei kundzē vārds. Thank you. Um, I was appointed as chair. Paldies, es biju nozīmēta kā ēnu referente no uh, Tautas partijas grupas. Runāšu ļoti īsi. Pasākumi, kas ir paredzēti šajā eh, projektā, ja eh, viena persona ir pakļauta vairākām eh, tiesvedībām vairākās dalību valstīs attiecībā uz vienu un to pašu lietu. Tātad galvenā doma ir nodrošināt atbilstošu administīvo procedūru un lai nepieļautu dažādu jurisdikciju konfliktus. Tātad tas nozīmē uh, ka gadījumā, ja vairāku valstu tiesu iestādes izmeklē vienu un to pašu faktu vai nodarījumu, tad ir nepieciešams uh, uh, šis uh, nolīgums par to, kurš būs galvenā puse šīs tiesas veikšanā un uzraudzībā. Pārobežu nodarījumi un gadījumi bieži vien saskars ar dažādiem šādiem šķēršļiem. Ir nepieciešama laba komunikācija saziņa starp valsts iestādēm, eh, starp dažādām dalību valstīm, lai rastu risinājums. Mēs eh, piekrītam, ka ir nepieciešami eh, precīzāki definējumi, lai varētu nepieļaut dažādas pārāk plašas interpretācijas, kuras nebūtu nenāk par labu attiecīgās personas tiesībām vai visai tiesvedībai. Es pozitīvi vērtēju to, ka arī tika teikts, ka vajag konkrētus laika termiņus, lai varas iestādes tiktu spiestas atbildēt konkrētā laika termiņā. Mēs iesniegsim grozījumus attiecībā uz tiesu darba efektivitāti šādās situācijās. Paralēlās jurisdikcijas koncepcija attiecas gan uz pirmstiesas, gan uz tiesas periodu. bet eh, eh, pirmstiesas procesā ir ārkārtīgi svarīga informācijas apmaiņa policijas līmenī, un eh, tādā gadījumā tā arī būtu jānodrošina un jāveicina, jo tas ir visu attiecīgo personu interesēs un tiesu sistēmu interesēs, lai šādi konflikti tiktu atrisināti jau pēc iespējas saulēcīgāk. Stop here as I Ar to es arī noslēgšu, jo es saprotu, ka laika mums tiešām nav daudz. Mēs tā tad iesniegsim grozījumus uh, paredzētajā laika termiņā. Thank you, Mrs. McAvey. Paldies, Makavei kundzei. Uh, laika termiņš grozījuma iesniegšanai uh, šim ziņojumam ir 9. septembris. Es to gatavojos paziņot debašu beigās. Vēl pieteicies Olbrecht kungs. Jā, es versuch's ganz kurz zu machen. Jā, es centīšos izteikties pavisam īsi. Uh, referenti, par, protams, iet pareizajā virzienā, jo, protams, ka pilsoņiem būtu labāk, ja būtu vienota tieslietu sistēma. Nebūtu labi, ja pastāv dažādi tiesiskie standarti, galu galā apsūdzētajiem tas nākstu tikai pa ļaunu. Mums ir a, no, nu, jānodrošina tādi standarti, kas. A, Eh, tiktu atzīti visās dalībvalstīs. Šie principi nedrīkst būt nedemokrātiski. Mums ir vajadzīgi vismaz eh, minimālai standarti, mums ir jābūt vienotiem eh, tiesība aizsardzības standartiem, uz kuriem pilsoņi varētu atsaukties. To var nodrošināt tikai tad, ja piekļuve ir tieša. Tāpat ir jānodrošina arī, lai nav valodas barjeru. Pilsoņu tiesības un personas datu aizsardzības tiesības ir, ir jānodrošina, un tieši tāpēc šajā priekšlikumā šis priekšlikums šajā sakarā nav bijis pietiekams, un mēs apsveicam referentes priekšlikums, kas noteikti uzlabo projektu. Thank you. Paldies. Neviens vairāk nav pieteicies debatēs. Es domāju, ka būtu tikai godīgi, ja mēs uzklausītu arī Zviedrijas prezidentūras un komisijas pārstāvis. Asons Webers vārd, kundzei vārds, viņa pārstāv Zviedrijas prezidentūru. Es ceru, ka viņa ir mūsu vidū zālē. Jā, lūdzu jums vārds. Paldies priekšsēdētāji. Es ar lielu interesi uzklausīju debatas šajā zālē un mēs gaidīsim parlamentu atzinumu par šiem jurisdikcijas konfliktiem. Jautājums par savstarpējo saikni starp ietvaru lēmumu un tiesvedību. Es no rīta atkal runāju ar ministri Oskas kundzi un, un um, ministra kundze bija izteikusies par saikni starp šiem diviem ietveru lēmumiem. Tie ir, jā, tie ir savstarpēji saistīti, bet tie nav savstarpēji viens no otra atkarīgi. Viņi, tā teikt, var pastāvēt abi divi vienlaicīgi, bet uh, tas nenozīmē, ka tiem ir jābūt ar pilnīgi vienādu tvērumu un tā tālāk. Tātad viņi ir viens otru papildinoši. Un tāpat kā Lutfordas kundze norādīja, ļoti svarīgi strādāt arī pie procedurālajām tiesībām, un tas arī būs viens no uzdevumiem Zviedrijas prezidentūras laikā. Mēs eh, tāpēc eh, nepacietību gaidīsim Eiropas parlamenta atzinumu par eh, arī par to otru uh, ietvaru lēmumu, un tālāk strādāsim pie šiem jautājumiem tuvākajā nākotnē. Thank you. And on behalf of... Paldies, un Eiropas uh, komisijas vārdā Agardkungam vārds. Thank you, Mr. Chairman. Uh, first... Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā es gribētu pateikties referentei par eh, ziņojumu projektu, ko mēs tagad izskatīsim daudz detalizētāk. Runājot par eh, priekšlikumu ietvara. Um, however, our... Ietvar direktīvai par konfliktu risināšanu, mūsuprāt, eh, šis projekts būtu uzskatāms par tādu sākotnējo pirmo soli konfliktu novēršanai Komisija vēlāk nāks klajā ar daudz visaptvarošāku iniciatīvu. Yes, again, Mrs. Weber for concluding remarks. Vārds Vēbers kundzei noslēgumam. Paldies priekšsēdētājiem. Mums būs, jā, jānosprauž eh, laika grafiks eh, grozījuma iesniegšanai un jāstrādā, jāturpina darbs ar eh, ēnu referentiem, lai mēs formulētu mm, parlamentu kopīgo nostāju. Paldies Vēbers kundzei. Gribu atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas galīgais termiņš ir 9. septembris. Tā tad šonedēļ un nākamās nedēļas pirmajās dienās vēl var iesniegt grozījumus. Un tad mēs arī varēsim darbu noslēgt pie šī jautājuma. So. Yeah. As announced, there comes the time kā jau tika iepriekš paziņots, mēs tagad uh, balsosim par uh, budžeta jautājumu. Man šķiet, ka mēs esam uh, ļoti saspringti strādājuši iepriekšējā dienā lielu darbu esam veikuši, un tagad mēs varam ķerties pie balsojuma par katru grozījumu atsevišķi, bet es saprotu, ka ir procedurāls noteikums mūsu nolikumā, kurš paredz, ka es pats, tā kā es biju nozīmēts par uh, referentu uh, šim uh, atzinumam par budžetu, tad eh, es nevaru vadīt balsojumu par šo pašu jautājumu, tāpēc es gribētu lūgt eh, Intveldes kundzi, vai viņa būtu eh, gatava turpināt sēdi un novadīt šo balsojumu. Jau iepriekš jums pateicos. Ah, no. I, I see. I think the first, <laughs> the first vice president, vice chairman, Mrs. Inga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 balsošanas karti balsošanas iekārtā. Tātad, lūdzu, kā jau es teicu, ievietojiet balsošanas kartes iekārtā. Es atvainojos, saka Lutfords kundze, man nav jaunā balsošanas karta. Vai jūs varētu pieskaitīt manu balsi tieši tādā pašā veidā, kā balsos visa mūsu delegācija? Tātad, tādā pašā veidā. Ah, priekšsēdētāji arī man ir tāda pati problēma kā Barnesē Latvordai. Es ah, arī balsošu tāpat kā man politiskā grupa Busutila kungs. Yes, uh, it, it appears, Mr. Chairman, that... Šķiet priekšsēdētāja kungs, ka vairākiem deputātiem nav līdz šīs balsošanas kartas, tāpēc es uh, gribētu lūgt jūs ņemt vērā viņu uh, balsojumu vērā, it sevišķi tajos gadījumos, kad būs uh, cieši tādi ļoti līdzīgi rezultāti,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 Let's start. Uh... Labi, tad sāksim balsojumu. Labrīt visiem. Mums ir uh, diezgan apjomīgs balsojums paredzams, tāpēc es gribētu ierosināt. Ja neviens neiebilst, mēs balsosim. Tātad tiek piefiksēts uh, vēl viens deputāts, kam nav balsošanas karta līdzi. Tātad, ja jūs visi piekrītat, mēs varētu balsot blokā par visiem grozījumiem, kas uh, atgriežas pie, 2000, pie, pie provizāriskā budžeta projekta summām 2010. gadā, izņemot tos grozījumus, uh, tās iedaļas, kur ir iesniegti vairāk grozījumi. Ja jūs piekrītat tam, tad mēs varētu pārlekt uz uh, piekto lapu. Tā tad jums ir jāpaceļ roka, ja jūs piekrītat balsot blokā par visiem šiem grozījumiem. Ir lielākais vairākums par. Tātad jautājums ir, kurš ir par uh, šīm uh, iedaļām, kuras uh, atjauno finansējumu provizoriskā budžeta projekta ietvaros. Tātad visis, visi grozījumi, visas iedaļas līdz piektajā lapspusē. Kurš par? Pret? Viens ir pret. Un kas atturas? Viens atturas. Paldies. Tad mēs tagad esam piektajā lapas pusē. Budžeta atsaucas līnija 18.02.03.01. 56, 56, liba grozījums un Es minēšu liba grozījumus, jo tad būs daudz uh, vieglāk sekot visai kārtībai. Tātad 56, 56. Grozījums 5. lapspusē, kurš par šo grozījumu? Kas pret? Noraidīts. Grozījums 56, 52. Kurš par? Pret. Es domāju, ka būtu labāk izmantot balsošanas kartes tomēr, un tie, kuriem balsošanas kartes nav līdz, to balsis pieskaitīsim klāt tāpatās. Tā tad mēs eh, pārbaudīsim balsojumu elektroniski. Mēs balsojam par grozījumu 56, 52. Sākam balsot elektroniski. Voting card. So it's, so it's open. But I don't, my, my card doesn't work at all.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 saka priekšsēdētāja. Mēs noslēdzam balsojumu, skatīsimies, kāda ir problēma. So this was a technical vote because we have to see how this functions. Do you see anything? Okay. Do we have that? Now, let's go Now back. we go back and to we... The real vote and to... we... Tā tad, šķiet, ka ir tehniska problēma, mums ir vēlreiz jāatsāk balsojums. Priekšsēdētāji saka, man iekārt nedarbojas un vēl citas iekārtas nedarbojas tā, tad mums ir tehniska problēma. Es ļoti atvainojos, saka sēdes vadītāja. Tas neatvieglo mūsu darbu, bet mums nāksies skaitīt, jo ir pārāk daudz balsošanas iekārtas, kuras šodien šķiet nedarbojas. Tā, tad vēl vienreiz mēs balsojam par grozījumu 56, 52. Kas par? Do we have to count? Um, Eurazem. Dois. Yes, it's in favor of Tātad par. Okay, 25. 25. 25. Tātad 25 balsis par. Kas ir pret? 20 against. 20 pret. Have any abstentions? Vai kāds atturās? Neviens neatturās. Tad turpināsim. 56, 43. Kurš pār šo grozījumu? It's adopted. It's adopted. It's adopted 25 in favor. Tātad pieņemts iepriekšējais grozījums bija 25 par 20 pret, neviens neaturējās tālāk. Grozījums 56, 43, kurš par? Kurš pret? Atturās. Pieņemts. Tālāk 56, 48, kurš par? Šis grozījums atkrīt, ja 43. ir ticis pieņemts. Tātad Kas pret? Pieņemts. 56, 64. Jābalso tikai par piezīmēm. Kurš par?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 56, 58 grozījums. Jā, ir lūgums no zāles sniegt uh, balsu skaitu pēc katra balsojuma. 20 tā tad bija par iepriekšējā balsojumā, un 20, 20 bija par un 23 pret. Labi. Nākošais grozījums 56, 58. Kas par? Kas par šo grozījumu? Pret. Skaidrs vairākums pret noraidīts. Un tagad 56, 44 grozījums ir lūgums balsot dalīti. On the figures. So first par summām. Tātad pirmām kārtām mums ir jābalso par cipariem, par summām. Ja jūs piekrītat, palielināt uh, par diviem miljoniem eiro. 5 miljonu eiro vietā. CA un BA. CA un PA. Tātad, kurš par šiem skaitļiem? Pret. Noraidīts ar lielu vairākumu. Tātad noraidīts. Un tagad mēs balsosim par 5 miljonu jautājumu. Par 5 miljoniem. Kurš par? Who is against? Pret. Pieņemts. Un tagad mēs balsojam par komentāriem. Kurš par? Pret. Pieņemts. Grozījums 56, 12 atkrīt. 56, 66. Balsojam tikai par piezīmēm. Kurš par? Yes, sorry, sorry.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 there was some position 20, 20 against 22. Uh, m Madam Chairman, if I... Priekšsēdētājs kundze saka Busatilkungs, vai jūs skaidri varētu paziņot, kāds ir balsojuma rezultāts, lai visi būtu mierīgi un pārliecināti, tātad zinot, cik bija par, cik pret. Tātad 20 par un 20 bija pre, 22 pret. We have, uh...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 Kas pret? or 27? 26 or 27? 27. 26 I have. Donc, 26 and we had 25. Yeah. 25 to 26. 25. Uh... 25 par un 26 pret. Balsojums kļūst ārkārtīgi sarežģīts. Mums būs ļoti lēna balsošana, vai kaut kas nav darāms, vai nav labojams šīs tehniskās kļūmes, kāpēc mums ir šīs iekārtas, kas nedarbojas. Yeah. Sorry. Otherwise, we'll have to vote Madam Chairman. at some point again on the amendments of Mr. Iacolino. They are the only ones who have been so close. Mr. Busuttil, okay, please. Yes, thank you. Vārds Bustilkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu šeit paust zināmas bāžas. Bija balsojums uh, eh, 20 pret 22, tagad ir 25 pret 26. Es domāju, mums vajadzētu to visu izdarīt vēlreiz balsojot elektroniski un ba skaitīt tikai tās papildus balsis paceltās rokas tiem kolēģiem, kuriem nav balsošanas kārtas. Es jums piekrītu ar priekšādātāju, jo šī sistēma nedarbojas. Kirkop kungs, manuprāt, eh, Busatil kunga iebildums ir arī tāds, ka jūs neskaitat tos, kas atturās šajos balsojumos, un tieši tāpēc pēdējais balsojums, kurš bija uh, tāds ciešāks,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 11 persone, 9 quelle che sono sia. Jā, katrā ziņā es uh, nedomāju, ka tas ir pareizi, ka kopējais uh, balsotāju skaits atšķirās pa 10-11 balsīm, jo vienā balsojumā šķiet, ka ir 40-45 cilvēki, kas balso citā daudz vairāk. Mums ir nepieciešama skaidrība To... Priekšsēdētāji saka, mums vajadzētu pārbaudīt visus šos balsojumus elektroniski, jo mums ir divi grozījumi, kuros balsojums, tad valsts skaits par un pret ir ļoti līdzīgs. I, I will, don't go back to the order we are calling a vote. Okay, now we should check. Uh... Balsojums par grozījumu 56, 66 un tad 56, 67. Mēģināsim elektroniski. Tātad grozījums 56, 66. Okay. Did you vote? I... Vai visi ir nobalsojuši elektroniski? Beidzam balsot. One. I'm not allowed. I was so Now there are, four, four, there are now 47 cards. 42 cards are working. Okay, we have 47. 47 balsošanas kartes ir ies, ie, ievietotas, bet tikai 42 no tām darbojas. Tā šķiet ir. Tātad no šīm 42 darbojošamies kartēm 16 balso par un 24 pret. Tagad tie, kur iekārtas nedarbojas, balsojiet ar roku. Kurš ir pār šo grozījumu? Tātad, kā var zināt, vai iekārta darbojas? Ja ir sarkana gaismiņa, tad nedarbojas, ja ir zaļa, tad darbojas. Okay, so nine... Tā tad 19 balsis pārkopumā un Cik ir pret, lūdzu, balsojiet ar roku tie, kuru iekārtas nedarbojās. Tātad vēl divi, kopā 26. Tātad 19 bija pār, 26 pret un divi atturējās. Tātad grozījums 56, 66 ir noraidīts. Tālāk, grozījums 56, 67. Lūdzu, balsojam elektroniski. Tātad elektroniski pārbaudam šo balsojumu. 56, 67. Okay, I, we close the vote. Beidzam balsot. Un lūdzu paceliet rokas eh, tie, kuru iekārts nedarbojās. Kurš ir pār šo grozījumu? One, two, three. Three? Three. Okay. So we have 20. 20 ir pār. Lūdzu, ar roku balsojiet tie, kas ir pret un kuru iekārts nedarbojas. Un tātad 28 pret atturās, neviens neatturās. Tā tad noraidīts. Tagad pārējām pie kompromisa grozījuma numur viens, kurš par pret atturas ar lielu vairākumu pieņemts. Grozījums 56, 68. Balsojam tikai par komentāriem. Kurš par? Mums vajadzētu tomēr balsot elektroniski šajā gadījumā. Tā tad lūdzu balsojam elektroniski par grozījumu 56, 68. Elektroniski. Electronic vote. Elektroniski balsojam. Okay. 42. We can, uh, 43. We close. Can we close the vote? Vai mēs varam noslēgt balsojumu? Nē.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 Tā tad 21, 22 ir pār kopumā. 22 ir pār. Kurš ir pret? Balsojiet ar roku. 26 pret, kas atturās? Neviens neaturās. Tā tad noraidīts. Tālāk grozījums 56, 14. Kas pār grozījumu? Atkal balsosim elektroniski. Tātad grozījums 56, 14 balsojam elektroniski. Okay, we close the vote. Beidzam balsot. Kas par? Yeah, it's clear majority. Ir lielais vairākums par, tas ir skaidrredzams. Tā tad nākošais 56, 69. Kas par? Vajag pārbaudīt elektroniski, saka priekšsēdētāji, tā tad balsojam atkal elektroniski. Es domāju, ka es turpināšu lūgt katru balsojumu balsot elektroniski, un tad mums vēl ir pāris, ne, kopā tātad pieci, pieci kolēģi, kuriem problēmas ar balsošanas iekārtām. Un tad mēs uzdosim jautājumu kā balso šie pieci. Tātad balsojam par 56, 69. Now we close the vote. Beidzam balsot. 17 pār, 26 pret, neviens neaturās, tātad noraidīts. Tālāk ir mutisks grozījums. Tas ir uh, balsošanas saraksta beigās, kurš ir pār, balsojam elektroniski. Tātad sākam balsot. Please vote. Lūdzu, balsojam. Tātad balsojam par mutisko grozījumu. Okay. Okay, we can close. Can we close the vote? Yes, we Varam beigt balsojumu, labi. Tātad 25 pār, 17 pret, 2 atturas, pieņemts. 56, 73 ir atsaukts, 56, 16 atklīt, 56, 78. Mēs balsojam elektroniski, lūdzu balsojam. Beidzam balsot. Div, divi par, 41 pret, neviens nav atturējies, noraidīts. Okay. Amendment 56. Nākamais grozījums 56.19. Sākam balsošanu. It's much easier to, to go this way, right? Okay. Hmm? Yeah. Okay, it's 41 in Tātad 41 par, 3 pret, neviens neatturas pieņemts. 56, 79 grozījums. Sākam balsot un balsojam elektroniski. Ka divi par, 42 pret, neviens neatturas, tātad noraidīts. Grozījums 56, 74. Balsosim par summām. Tātad sākam balsot. Yes, it's electronic. Jā, tātad balsojam elektroniski. 13 in favor. 13 par, 31 pret, neviens neaturas, tas nozīmē, ka noraidīts. 56, 71 grozījums. Please vote. Lūdzu, balsojam. Excuse me, should this light be turned on? Yeah. It, it's not turned on. Yes. Uh, this one or this one? Oh, still. No. Please vote. Lūdzu, balsojam, saka priekšsēdētāja. Labi, tātad balsojums tiek slēgts. 23 pret, 6 par. Tas nozīmē, ka noraidīts. 13 atturējās. Tas nozīmē, ka noraidīts.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 atturās. Mums nav jābalso par piezīmēm, tā man saka, un tas nozīmē, ka pārējiem pie grozījuma 56, 72. Sākam balsošanu, balsojam elektroniski un lūdzu balsojiet. I close the vote. Beidzam balsošanu. 36 pret, 9 pār, neviens neaturas, tas nozīmē, ka noraidīts. Grozījums 56, 27. Sākam balsošanu. Some machines start working. The sun rising. Okay, but uh, we close 44. Okay, I close the vote. Beidzam balsošanu. 42 par, 3 pret, neviens neaturs. Tas nozīmē, ka pieņemts 50, 56, 51 grozījums. Sākam balsošanu. Beidzam balsošanu. 41 par, viens pret, viens atturās, tas nozīmē, ka pieņemts. Grozījums 56, 61 un 56, 49 ir identiski, tādēļ tagad lūdzu balsosim elektroniski par šiem abiem. Don't, don't close yet, it's still what the people... Yes. Wait, wait, wait. No? Yes. Okay, 26. Labi, tātad 26 par un 17 pret 1 atturās. Šis grozījums ir pieņemts. Un tagad grozījums 56, 76. Sākam balsošanu. That's all. That's all. That's all. Thank you. Where this was adopted? Immediately. Okay, I close the... Beidzam balsošanu. 42 par, 1 pret, neviens neaturas. Tas nozīmē, ka pieņemts. Grozījums 56, 77. Okay, we close. Beidzam balsošanu. 42 par, neviens nav pret, neviens neaturas, tas nozīmē, ka pieņemts. Un pēdējais grozījums 56.41. Sākam balsošanu. Okay, I close. Labi, beidzam balsošanu. 42 par, neviens pret un 2 atturās. Tas nozīmē, ka pieņemts. Liels jums paldies, liels paldies par sadarbību.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 punto con más Sí. Queridos colegas, por favor. Dārgie kolēģi. Atsāksim darbu. Kā jau zināsiet, tad laiks mums ir ierobežots tādēļ, ka pēc šī darba kārtības punkta mums būs divpusēja tikšanās ar ekonomikas un ekonomikas ekon komiteju saistībā ar SWIFT jautājumiem. Tādēļ es gribētu jūs lūgt uzkavēties, jo tagad mēs uzklausīsim koordinātora ziņojumu. Tagad mēs tātad runāsim par Eiropas pretterorisma stratēģiju. Un es vēlētos jūs lūgt uzkavēties tādēļ, ka šis būs ļoti interesants ziņojums, bet, diemžēl, mēs nevarēsim pēc tam uzklausīt jautājumus un izvērst diskusiju. Tādēļ, ja mūsu komitejas biedri varētu iesūtīt savus jautājumus rakstveidā par šo ziņojumu, tas tiktu patiešām novērtēts, jo tad mēs galu galā varētu pāriet pie mūsu nākamā darba kārtības jautājuma, pie SWIFT, kur tiksimies ar ļoti daudzu iestāžu pārstāvjiem, kas visi ir uzaicināti nākt un izteikties un stāstīt mums par šīm lietām. Tādēļ tagad man ir prieks uzņemt um, Eiropas Savienības pretterorisma koordinātoru Žilde Kerhofu, un viņš mums pievienosies mūsu komitejā pirmo reizi šajā jaunajā Eiropas parlamenta sasaukumā un vēlētos novēlēt viņam visu to labāko, pildot savus uzdevumus. Paldies! Es gribētu pateikties jums par uzaicinājumu. Man vienmēr patīk uzturēt cieši sakars ar Eiropas parlamentu un it īpaši arī ar jūsu komiteju. Eh, ļoti skaidru iemeslu dēļ, tāpēc, ka cīņa pret terorismu ir eh, ārkārtīgi svarīgs eh, mērķis un šajā jomā Eiropas parlamentam un nacionāliem parlamentiem jāsadarbojas. Man ir prieks par to lielo uzticību, ko jūs man esat izteikuši, eh, sadarbojoties ar jūsu komiteju, eh, tāpat arī Kavadas kungs un Deprē kungu, kur bija iepriekšējie priekšsādātāji šai komitejā, un man ar viņiem bija ļoti laba pieredze, un mums ir bijis ļoti tāds kvalitatīvs dialogs. Es centīšos izteikties pēc iespējas īsāk, jo es gribētu vairāk laika atstāt eh, viedokļu apmaiņai, uzklausīt jūs. Protams, es arī atbildēšu uz rakstiskiem jautājumiem, ja tāda būs. Es gribētu uh, atzīmēt, ka arī vasaras laikā ir notikuši uh, atentāti. Uh, Palma de Mallorkā jūlija beigās notika uzbrukums diviem policijas darbiniekiem un Francijas un Spānijas policijas sadarbība ļāva arī atrast lielas munīcijas glabātuvas. Pastāv arī islāma ekstrēmistu un teroristu draudi. Uh, Un šis drauds joprojām ir pietiekami uh, būtiski Eiropas uh, Savienībai un Eiropas Savienības pilsoņiem arī citās ārvalstīs. Uh, kopš Londonas atentāta tādu ļoti lielu atentātu Eiropā vairāk nav bijuši, un uh, tas ir pozitīvi vērtējams. Uh, mūsu drošības uh, dienesti ir veikuši, es domāju, labu darbu, un viņiem ir izdevies uh, uh, novērst uh, zināms atentāts, un viņi ir atklājuši teroristu uh, šūniņas. Mēs nevarētu uzskatīt tomēr, ka šie draudi ir samazinājušies. Apvienotā karaliste ir uh, šobrīd it kā samazinājusi šo trauksmes uh, līmeni vai bīstamības līmeni. Eiropa, manuprāt, ir arī terorismu rekrutēšanas mērķis un arī resursus. Šeit es gribētu iezīmēt divas uh, tendences. Pirmā. Terorisms attīstās kopā ar uh, tādu nepakļaušanās uh, garu. Piemēram, arī zināms valsts šai sakarībā būtu jāmin Pakistāna, Jemena un Francijas prezidents to jau minēja savā prezidenta runā, un es domāju, ka šī tendence, šo valstu aktivizēšanās uh, izpaužas ekonomiskās krīzes uh, apstākļos. Šajās divās valstīs uh, notiek tāda kā Alkaidas reģionalizēšanās vai koncentrēšanās. Alkaida tāpat arī aktivizējas citos reģionos. Tāpat arī notiek dažādas uh, treniņu nometnes šiem alkaidas spēkiem. Uh, šie spēki pārvietojas no Pakistāna uz Afganistānu. Itālijas policija ir arestējusi Barī 2008. gada novembrī divus uh, francūžus, uh, kuri uh, ieved nelegālos imigrantus. Šī ap, izmeklēšana uh, atklāja, ka uh, tur ir iesaistīta uh, augstāvoša alkaidas persona, kas uh, ir centusies organizēt uh, uzbrukumus uh, Anglijā un Francijā un ir uzturējusies Beļģijā un centī, centusies uh, organizēt uh, uzbrukumus. Tātad Beļģijā strādā šis islamismu centrs, vairāk aktīvisti un centās uh, izplatīt šo propagandu. Viens no tiem bija uh, tieši informācijas tehnoloģija eksperts, kurš izmanto internetu šī naida un atriebības kurināšanai. Es neiedziļināšos eh, detaļās vairāk par uh, Afganistānu un Pakistānu šo džihādistu došanos uz turieni. Bet, kā es teicu, Itālijā tika uh, arestēts uh, Francijas uh, iedzīvot pilsonis, kas uh, dzīvojas un uzturējies Beļģijā, un uh, Uh, aicinājis uz uh, rasu naidu un, un nodarbojies ar uh, džihādistu ieviešanu. Tas tikai, manuprāt, parāda, viss šis geogrāfiskais tvērums parāda, cik ārkārtīgi svarīga ir šī pretterorisma stratēģija. Lielākais mērķis ir nevis, tā teikt, ieviest šo programmu, bet drīzāk nodrošināt nepārtrauktu šīs stratēģijas darbību, lai nodrošinātu aizsardzību un rastu attiecīgus risinājumus. Un tieši to es cenšos panākt savā darbībā, un to es arī esmu izklāstījis savā diskusiju dokumentā. Es gribētu visam īsi pieminēt dažus elementus šajā sakarībā. Pirmais, svarīgākais mūsu darbā, un jūsu komiteja arī ļoti aktīvi darbojusies, e, tā ir informācijas e, vākšana un izplatīšana. Es domāju, ka e, laikam divi gadi ir apritējuši kopš man pirmā ziņojuma, un es aicināju padomi Uh, izstrādāt stratēģiju informācijas vākšanai un izplatīšanai. Es pilnībā piekrītu uh, Lībe komitejas uh, pozīcijai, kas tika paukta pirms vēlēšanām, un es domāju, ka to pārstāv to pašu pauzu arī šī komiteja, ka dažkārt šī datu vākšana ir empīriska, tiek palielināts projektu skaits, bet tas viss nebalstās uz tādu izvērstu stratēģiju. Eh, savā ziņojumā es esmu nācis klajā ar priekšlikumiem, kurus varētu pārņemt, iestrādāt Stokholmas programmā, lai varētu eh, nodrošināt eh, tādu pieeju, kas būtu tālāk diskutējama ar Eiropas parlamentu, lai šo informācijas pieeju padarītu tādu loģiskāku. Eiropols un Eirojust beidzot ir tuvinājušies savā sadarbībā, bet tur joprojām vēl ir daudz darāmā, Eh, ir projekts, kurā mēs eh, optimizējam visus internetu resursus, šis eh, projekts iet uz priekšu. Otrā as - radikalizācija un rekrutēšana, kura, manuprāt, ir ļoti grūta, to ir grūti apkarot daudz iemeslu dēļ. Šai sakarībā esmu centies rast varbūt savādāku metodiku, un esmu izvirzījis pilotu valstis, jo tām ir īpašas, teiksim, vai nu intereses vai pieredze, un tās varētu uzņemties e, šajā prevencijas stratēģijā līderlomu un varētu uh, dalīties savā informācijā un pieredzē ar citām valstīm. Šobrīd kādas 6-7 valstis ir uh, uzņēmušās kādu aspektu Zviedriju un Bēļģiju, piemēram, par ļoti, uh, ļoti svarīgā policijas jautājumā, vietējās policijas jautājumā. Nīderlanda, piemēram, uzņēmusies strādāt vietējo varas iestāžu jomā. Uh, Arī tas ir ārkārtīgi svarīgs punkts, lai varētu uh, konstatēt, uh, teiksim, kādas radikalizācijas centrs uh, vai šūniņas. Dānija, piemēram, ir uh, atbildīga par šo radikalizācijas jautājumu, Spānija, piemēram, par uh, reliģisko līderu imamu identificēšanu, apvienotā karalista, piemēram, risina ļoti svarīgo komunikācijas uh, jautājumu un tieši mēdīju sakarā saskarsmē ar arābu pasauli. Trešais aspekts manā darbā, pie kuras esmu daudz strādājis, un šajā sakarībā es arī pozitīvi vērtēju komisijas programmu sadarbībai ar trešajām valstīm, kuras cieš no šī terorisma, lai stiprinātu šīs valsts un to rēģēšanas iespējas. Principā tas bija pirmais uzdevums, ko es savulaik saņēmu. Jāsaka, šis elements, šis aspekts, šis darbs virzās uz priekšu labi, un es zinu, ka šī tēma ir ļoti delikāta, bet ir nepieciešams eh, pēc iespējas vairāk izvērst šo palīdzību, attīstības eh, sadarbību, lai varētu izstrādāt eh, prevencijas projektus tajās valstīs, kuras visvairāk skar terorisms. Tieši to mēs šobrīd arī daram kopā ar komisiju. Uh, Mauritānijā notika ļoti satraucoši e, sat notikumi vasarā un ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs varētu izma izvairīties, ka e, Rietumā Afrikā dažādi pārkāpumi, teiksim, narkotiku tirzniecība neizvēršas plašāk un lai neveidojas tādas ļoti plašas eh, šīs noziedzības, narkotika tirzniecības un citu noziegumu masas. Es eh, strādāju arī pie Pakistānas jautājuma pēdējo mēnešu laikā, un kopā ar komisiju mēs eh, cenšamies izstrādāt tādu ne tik daudz varbūt militāru pieeju sadarbībā ar Pakistānu, bet arī sadarbību ar policijas spēkiem un tiesu sistēmām. Manā ziņojumā ir vairāk elementi, par kuriem es sīkāk neesmu runājis, eh, piemēram, par eh, cīņu pret eh, terorismu finansēšanu. Esmu pievērsis uzmanību arī tam, cik nepieciešams Eiropas Savienībā aizsargāt internetu telpu, Tāpat arī cik svarīgi ir uh, pievērst uzmanību uh, iespējamiem kodolu vai bakterioloģisku uzbrukumu draudiem. Pēdējo mēnešu laikā esmu strādājis vēl pie vairākiem jautājumiem. Es padomē centos uzsākt debatas par to, kā Eiropai vajadzētu reaģēt, atbildēt, eh, attiekties pret eh, teroristu grupām, eh, kuras ir šajā Eiropas Savienības izstrādātajā sarakstā, piemēram, Šrilankā esošās grupas. Uh, kuras neizmanto Eiropu, lai uh, tajā veiktu uh, terorismu aktus, bet izmanto drīzāk, lai vajagtu uh, fondus un lai izvērstu Eiropas teritoriju aktīvu propagandu. Otra tēma ir Guantanamo līcis. Jūs droši vien atcerties, ka 2008. gada novembra programmā es aicināju padomi mobilizēt savus spēkus, lai palīdzētu ievēlētajiem prezidentam, uh, kurš vēl nebija apstiprināts tajā brīdī, uh, apstiprināt Guantanamo uh, līča nometnes slēgšanu. Un jāsaka, ka padomu darbojās ļoti ātri un noteikti un sniedza, manuprāt, ārkārtīgi svarīgu atbalstu Amerikas jaunajam prezidentam, lai palīdzētu ne tikai slēgt Guantanamo nometni, bet lai mainītu šo visu paradigmu. Un lai šo kara un terorisma paradigmu mainīt un pāriet varbūt uz citu pieeju, kura ir vairāk balstīta uz tiesiskumu un taisnīgumu un kārtību. Tieslietu un iekšlietu kom, padome ir pieņēmusi lēmumu izveidot informācijas mehānismu. Šis mehānisms jau darbojas, tā tad valsts informē par pasākumiem ar saziņu ar ASV. Uh, ir pieņemts arī kopīgs komunikē ar uh, ASV, un tas jāsaka ir ārkārtīgi interesants. Pirmām kārtām tiek pausts uh, apgalvojums, konstatējums, ka uh, drošība ir visu dalību valstu pienākums, bet tas kļūst arvien uh, kopīgāku pienākumu, un uh, viena valsts nedrīkst veikt kaut kādus uh, pasākumus, neizvērtējot to ietekmu uz citām valstīm, uz Schengenas līgumu, piemēram. Tātad skaidrs ir tas, ka ja Eiropas Savienība ir lēmusi palīdzēt ASV Guantanamo jautājumā. Tas ir arī tāpēc, ka ASV uh, maina savu pretterorismu cīņas uh, stratēģiju. Uh, šai sakarā ir uh, tikušas izveidotas divas uh, darba grupas. Uh, tās izveido jaunais prezidents savā apstiprināšanas dienā. Uh, Tātad eh, viena darba grupa aizturēšanas jautājumos, no otra eh, aizturēto nopratnāšanas un pārvietošanas jautājumos. Un tas, zināmā mērā, atspoguļo Eiropas Savienības vīziju un skatījumu par to, eh, ka jānodrošina starptautisko un humanitāro tiesību ievērošana un arī klasisko juridisko tiesību ievērošana. Es pats tiku uzaicināts braukt uz Vašingtonu jūlija vidū, paskaidrot, stāstīt cīkāk par šiem principiem, un mēs uh, strādājam ar šīm divām darba grupām par to, kā mainīt šo paradigmu, šo principu. Uh, Un pēdējais elements uh, - vēlme no abu Atlantijas okeāna pušu, no abām pusēm tātad turpināt, stiprināt šo dialogu. Tad, kad es devos uz Vašingtonu, jāsaka, šis uh, saziņas tonis starp ASV un Eiropas Savienību ir ļoti mainījies. Jāsaka, ka šis sarunu tonis ir tāds uh, partnerattiecību tonis, eh, abas puses ir gatavākas eh, ieklausīties vienotrā. Un es domāju, ka šis ir brīdis, kad ir jāizmanto iespēju eh, tālāk diskutēt par pasažieru datu reģistru, jo mums ir arī augstā darba grupa šajā jautājumā, bet tāpat vajag arī stiprināt iespējas cīņai pret terorismu un prevenciju. Pēdējais elements vēl SWIFT eh, šai sakarībā, bet es domāju, ka te varbūt nav jāiedziļinās īpaši, jo jums būs īpaši darba sesija šajā jautājumā. Paldies par uzmanību. Soy consciente, eh, como lo somos todos los miembros de la Comisión, de que la materia. Lielas paldies! Es domāju, ka mēs visi šajā komitejā Apzināmies, ka pretterorisms ir ļoti sensitīvs jautājums, un tā ir arī augstākā prioritāte gan Eiropas, Savienībās, gan arī, Eiropas Savienībā, gan arī dalību valstīs. Bet, kā jau Kerfhova kungs atzīmēja, tad pulksten 10.30 mums ir kopīgas debates ar ekon biedriem Un um, šī tikšanās tiks arī kopīgi vadīta, un pie mums ieradīsies arī ekon komitejas priekšsēdētājs. Tādēļ es vēlētos lūgt mūsu komitejas biedru izpratni un gribētu lūgt, lai jūs patiešām uzgaidītu un paturētu pie sevis savus jautājumus šobrīd, jo esmu pārliecināts, ka jums jautājumu ir ļoti daudz, tādēļ mans priekšlikums turpmākajai rīcībai būtu sekojošs. Mēs izsūtīsim visiem šīs runas transkriptu, un pēc tam jūs varēsiet pretterorisma biroja koordinatoram iesūtīt savus jautājumus. Man šķiet, ka mēs varam turpināt mūsu debates nākamajā mūsu tikšanās reizē, kas būs 29. un 30. septembrī. Un, ja pretterorisma koordinators būs pieejams, arī mēs patiešām novēr novērtētu, ja viņš iesaistītos un pievienotos mūsu komitejas darbā. Diemžēl, ja mēs tagad uh, sāksim uzklausīt jautājumus, tad mums neizdosies pienācīgi noturēt mūsu nākamo darbkārtības punktu, tātad tikšanos ar ekonu biedriem. Jāsaka, ka ieradīsies arī ļoti svarīgi cilvēki, lai mēs varētu diskutēt par SWIFT jautājumu. Tie būs ne tikai paša SWIFT pārstāvi, bet gan arī augsts stāvošs Eiropas Savienības amatpersonas, kā arī eksperti no dalību valstīm. Tādēļ es ieteiktu tagad um, paņemt pavisam īsu pārtraukumu, 5 minūtes. Uzņemsim um, ekon biedrus, kā arī ekon priekšsēdētāju, un tad pāriesim pie šī SWIFT jautājuma, un tad arī koordinators būs ieradies. Paldies! No, Thank you so much, dear colleagues. Liels paldies, kolēģi. Mums visiem ir liels prieks, ka mums ir šī kopējā um, debate ar ekon komitejas biedriem, un man ir liels prieks būt līdz priekšsēdētājam līdzās Šaronai Bolzas kundzei, kas būs otra līdz priekšsēdētāja. Mums šodien ir ļoti svarīga sanāksme, lai mēs varētu diskutēt par Eiropas Savienības un ASV vienošanos, kas seko tam, ka ir stā, spēkā stājusies jaunā SWIFT arhitektūra. Un jūs visi varbūt atcerēsieties, ka 22. jūlijā šajā komitejā mums pievienojās arī Baro kungs, uh, un viņš mūs iepazīstināja ar dažādiem tehniskajiem aspektiem un tehniskajiem jautājumiem šai jaunajai SWIFT arhitektūrai, kas lielā mērā bija saistīta arī ar Eiropas uh, ar, uh, parlamenta līdzdalību. Un ņemot vērā starptautiskās sarunas, kas notiek saistībā ar šī Eiropas Savienības un ASV līguma atjaunošanu, tad šeit mēs runāsim par, mēs sadalīsim mūsu sanāksmi divās daļās. Pirmā daļa būs publiska, atvērta daļa, un otra būs slēgtā. Jā, sanāksmes daļa aizslēgtām durvīm, un tas nozīmē, ka tikai Eiropas parlamenta um, locekļi un citi autorizētie ierēģi varēs piedalīties šajā otrajā mūsu sanāksmes daļā aizslēgtām durvīm. Un tādēļ mēs esam uz mūsu sanāksmi uzaicinājuši vairākus pārstāvis, vairākus ierēģus, kas uzstāsies, un tad sekos atvērtas, atklātas diskusijas. Vispirms mēs uzklausīsim Swift pārstāvi, kas izteiksies, lai varētu mūs informēt par izmaiņām, kas saistīts ar Swift arhitektūru. Pēc tam mēs uzklausīsim Beļģijas data aizsardzības iestādes pārstāvi, kas mūs iepazīstinās ar 2005. gadā pieņemtiem lēmumiem, kas saistīti ar Eiropola pieeju informācijai šajā server, serverī ASV. Un pēc tam jau atkal uzklausīsim um, Kehof kungu, pret terorismu koordinātoru, un tad sekos otrā sanāksmes daļa aizslēgtām durvīm, un tad mums būs diskusija ar padomes un komisijas pārstāvjiem. Es jums visiem vēlētos atgādināt, ka juridiskais pamats, ko izvēlējusies padome pēc komisijas priekšlikuma, ir trešais pīlārs vēl aizvien. Un šajā gadījumā pat, ja līgumā ir noteikts, ka ir jākonsultējas ar parlamentu, tad padomēji tas nav pienākums un padomu līdz šim brīdim to nav izmantojusi. Bet no otras puses, no Eiropas parlamenta puses, balstoties uz saviem iekšējiem noteikumiem, mēs varētu um, sarunu vedējiem nosūtīt ieteikumu, balstoties uz līguma slēgšanu, kas beidzot notiks. Un tādēļ mēs politiskajā grupā no, nolēmām, ka balstoties uz ziņojuma saturu, mēs nākamajās dienās um, veiksim, sniegsim šādu ieteikumu. Tādēļ liels prieks uzņemt ekon komitejas biedrus mūsu vidū un priekšsēdētāju Šaronu Bols, kurai es tagad došu vārdu, lai mēs varētu uzsākt mūsu sanāksmi. Liels paldies! Jāsaka, ka man patiesībā nav daudz kas piemetināms, jo mums patiešām vajadzētu uzsākt mūsu diskusijas. Tādēļ sākumā es vēlētos jūs tikai informēt, ka šis ir jautājums, kuram esmu sekojis kopš um, iepriekšējā mandāta sākuma un visu laiku esmu vēlējusies aplūkot tos šīs problēmas aspektus, kas ir arī ekon komitejas interesēs. Un jāsaka, ka lielā mērā mūsu bažas ir arī kliedētas. Runājot par nākotni, jāsaka, ka manuprāt viena no svarīgākajām prioritātēm šobrīd būtu nodrošināt, lai mums būtu juridiskā skaidrība par jebkāda līguma noslēgšanas rezultātu. Un šeit es nerunāju tikai par uh, um, šo juridisko skaidrību, drošību starp institūcijām un valdībām, bet, manuprāt, šeit vajadzētu piemet, runāt arī par iesaistītajām komerciālajām organizācijām. Mums jāpatur prātā, ka šo lietu varētu izmantot par precedentu citām lietām nākotnē, finansu pakalpojumu jomā, kā arī saistībā ar informācijas apmaiņu. Šobrīd tas no manas puses arī viss, un es domāju, ka es došu vārdu priekšsēdētājiem. Paldies! Jo, Mrs. Bowles. Paldies, Bolzas kundze! Un tagad mēs dosim vārdu Swift pārstāvim Lazaro Kampos kungam. Sēdzu, ka viņš jau arī ir ieradies. Jā, lūdzu, dodam jums vārdu un 5 minūtes dodam. There's, <laughs> there's obviously a number of, uh jāsaka, protams, ir vairāki biedri, kas jau arī tagad ir uzdevuši jautājumus, un ļoti daudz pārstāvi ir uzaicināti. Labrīt, vai jūs man dzirdat? Paldies, sākumā vēlētos pateikties abiem līdzpriekšsēdētājiem, kas man ir uzaicinājuši šodien piedalīties. Es zinu, ka šodien mūsu diskusijas um, tēma ir Eiropas Savienības un ASV līgumu saistībā ar jauno SWIFT arhitektūru, jauno SWIFT struktūru. Tomēr es vēlētos uzsvērt, ka šodien mūsu debats nav par SWIFT. Mēs debatēsim par to, kā Eiropas Savienība plāno um, sadarboties ar ASV saistībā ar pretterorismu. Un SWIFT ir tikai viens no iesaistītajiem lietas aspektiem, tomēr to nevajadzētu izcelt um, un pret to nevajadzētu attiekties citādi kā pret citām Eiropas Savienības uzņēmumiem. Jāsaka, ka šis ir jautājums, kas ietekmē visus Eiropas pilsoņus, uzņēmumus un arī globālo un finanšu sistēmu. Mēs saprotam, ka Eiropas a, iestādes vēl sadarboties ar ASV saistībā ar pretterorismu un dalīties ar informāciju, tajā skaitā arī SWIFT datiem. Mēs saprotam arī, ka jau SWIFT struktūras stāšanās spēkā varētu būt kā katalizators Eiropas Savienības sarunām ar ASV un šī jaunā struktūra, ko plānots uh, ieviest šī gada beigās, tika um, aizsākta 2007. gadā, lai varētu uzlabot sistēmas uh, drošību, arī jaudu un arī datu un privāto datu aizsardzības problēmas Eiropā. Un šobrīd tiek strādāts pie SWIFT un pasākumi, kas ir ieviesti, tos ir um, pieņēmušas sabiedriskās iestādes, kā arī Beļģijas dat, privāt, datu privātuma komisija, kā arī komisijas pārstāvi. Swift saprot mūsu nepieciešamību rast uh, līdzsvaru starp um, valsts drošības un da datu privātumu. Jāsaka, ka Swift mūsu uzņēmuma ietvaros vienmēr ir mēģinājis rast visus iespējamos risinājumus, lai šos mērķus varētu sasniegt. Swift ir ļoti būtisks uh, elements, lai varētu mūsdienās nodrošināt drošību gan valstīs atsevišķi, gan arī starptautiskā līmenī. Mums patiešām ir jānodrošina finansiālo datu drošību, un jāsaka, ka mūsdienās, ņemot vērā finansu tirgus nestabilitāti, tas ir svarīgāk kā jebkad agrāk. Jāsaka, ka datu izmantošana pret terorisma uh, mērķiem no mūsu puses mēs vēlētos teikt, ka mēs negribam apdraudēt pilsoņu datu drošību, kā arī a, to, kā darbojas uzņēmumi un komerciālo. Um, Tātad komerciālos apstākļus visiem uzņēmumiem Eiropā, tajā skaitā arī SWIFT. SWIFT, kā jau minēju, tas ir individuāls uzņēmums, kas sasaista vairāk nekā 9000 iestāžu, tajā skaitā bankas, dro, drošības iestādes, um, vairāk nekā 209 valstīs visā pasaulē. Un SWIFT uh, pārauga arī centrālā banka no G10 valstīm. Mūsu, gal, mūsu biznesa galvenais mērķis ir aizsargāt datus, tādēļ mēs lielā mērā investējam finansu arī šo mērķu sasniegšanai. Uh, Un mūsdienās visas no transakcijām tiek um, dublētas šie dati, un tas tiek nosūtīts uz diviem serveriem divos dažādos kontinentos, viens ir Eiropā un viens ir ASV. Mēs vēlamies nodrošināt mūsu pakalpojumu um, drošību un izvairīties no jebkādas katastrofas, kas varētu rasties. Tādēļ nākotnē plānojam izveidot arī trešo uh, darbību centru Šveicē, un tādējādi tiks izveidotas divas procesēšanas zonas. Viena būs ASV un viena būs Eiropā. Un šis sadalījums ļaus mums Eiropas datus uzglabāt Eiropā, un tas pilnīgi saskan ar arī Eiropas datu privātuma noteikumiem. Un jāsaka, ka tas attiecas arī uz ne Eiropas Savienības valstīm, un tās varēs pašas izvēlēties šo zonu, kurai pievienoties. Priekšsēdētājs jau pieminēja, ka pēdējo reizi mūsu šāda kopēja tikšanās notika 2006. gadā, un toreiz tika diskutēts par datiem, kas tiek uzglabāti ASV datu apstrādes centrā. Un tagad pēc trim gadiem esam ieradušies, lai varētu diskutēt par Eiropas Savienības priekšlikumiem šāda mehānisma uzturēšanai. Mēs patiešām ceram, ka patērētāju dati tiks pa, tikpat lielā mērā aizsargāti un uzņēmumu um, tiesības uz datu drošību, tādu uzņēmumu kā SWIFT, arī tiks respektēti. Un mums ir sekojoši priekšlikumi. Tie ir um, uzsvērti kā labākie tātad priekšlikumi šī sistēma ir aizsargāta, mums ir jāizpilda mūsu izvirzītie mērķi un ir jā, jāveic arī audits uh, visam, visai sistēmai. Šeit mēs runājam par uh, to, ka aptvērumā nav iekļauti lieli faili. Un datus vajadzētu uzglabāt un apstrādāt drošā veidā. Jāsaka, ka ASV atbilstošajām iestādēm nav pieejas visiem datiem, kurus mēs uzglabājam, bet viņi redz tikai tos datus, kas ir aktuāli um, konkrēto pretterorismu izmeklēšanas sakarā. SWIFT uh, darbinieki tātad um, re, visu laiku pārskata un monitorē šīs operācijas, kas notiek, un Eiropas Savienības um, pārstāvjiem sadarbojoties ar ASV pārstāvjiem, mēs nedrīkstam apdraudēt drošību. Tagad uh, Beļģijas datu privātuma um, birojs ir apstiprinājis, ka mūsu reakcija ir adekvāta. Mums ir liels prieks dzirdēt šādu pozitīvu novērtējumu un arī par to, ka juridiskais pamats ir bijis pam pietiekams. Mums vajadzētu konkretizēt, kāda ir konkrēto iesaistīto pušu atbildības un nodrošināt, lai Eiropas mehānisms pilnībā būtu atbilstošs tādām situācijām, kādas mēs um, apstrādājam SWIFT. Es atvainojos, ka izteicos tik ilgi, bet nobeigumā vēlētos teikt, ka mēs atzīstam sabiedrisko un publisko iestāžu nepieciešamību strādāt pie datu aizsardzības un drošības jautājumiem. Runājot par privāto sektoru, jāsaka, ka tam lielā mērā ir jāsadarbojas ar valsts sektoru. Un mum, mēs arī sagaidām, ka privātais sektors atbalstīs publisko sektoru un notiks sadarbība. Ņemot vērā mūsdienu ekonomisko situāciju, nepieciešama līdz, līdzvērtīgi spēles noteikumi visām iesaistītajām pusēm. Un visiem uzņēmumiem vajadzētu būt tādai pašai attieksmei no valsts iestāžu puses. Šeit jārunā gan par centrālajām bankām un citām iestādēm, un šajā sakarā mums jāatceras, ka drošība ir svarīgākais aspekts, un kopš mūsu izveidas 73. gadā arī mēs esam centušies sasniegt šos mērķus. Mūs tagad SWIFT dati ir ierobežoti un aizsargāti, notiek gan auditi, gan arī monitorings, tādēļ pēdējo triju gadu laikā esam lielā mērā uzlabojuši mūsu klientu privāto datu aizsardzību un esam panākuši vērā ņemamus uzlabojumus un mums jāparūpējas, lai tas pats notiktu arī nākotnē. Es patiešām gaidu to brīdi, kad būs kāds starptautisks regulējums attiecībā uz šādiem jautājumiem un nebūs tikai divpusēji nolīgumi. Un tad tādi privāti uzņēmumi kā SWIFT netiks iesaistīti neatrisināmos jautājumos. Un mūsu mērķus nevajadzētu um, atšķēdīt un tos vajadzētu paturēt. Paldies, Kampus kungs! Paldies jums par šo stāstījumu. Mēs pieturamies pagaidām pie savu laika grafika, bet es gribu lūgt uh, visus ievērot uh, laika limitu, jo pretējā gadījumā mēs nevarēsim pabeigt laikā un noturēt uh, šo sesiju līdz 2012. Vilen de Bacalère, which is the... Tagad es aicinu de Bacalère kungu, kurš ir uh, uh Beļģijas uh, pārstāvis eh, datu aizsardzības eh, institūcijā. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs eh, esam saskārušies ar šo SWIFT gadījumu 25. gadā, 2006. gadā, kad New York Times atklāja, kad bija notika milzīgs datu apstrādes apjoms, un arī Financial Times norādīja, ka tur tika izmantot Eiropas pilsoņu dati. Uh, un nenotika nekāda kontrola no Eiropas, no Beļģijas varas iestāžu puses. Un arī pilsoņi, protams, paši neko nevarēja tur ietekmēt. 2006. gada septembrī Beļģijas datu aizsardzības uh, uh, iestāde izteica savu pirmo atzinumu un uh, tad parādījās tas, ka ir milzīga neatbilstība problēma starp ASV likumdošanu un uh, ASV likumdošanu datu aizsardzības jomā. Tātad tur pastāvēja liels pretruns un uh, SWIFT uzņēmums saskārās, tā teikt, ar divām jurisdikcijas sistēmām, kuras neatbild vienotrai. Otrs konstatējums ir tāds. Nav nekādu šaubu, ka Eiropas Savienības un arī Beļģijas eh, likumdošana datu aizsardzības jomā ir uh, spēkā. Swift nekad šo jautājumu nebija pacēlis, bet uh, sākotnēji tā šķita ļoti liela rudiska problēma, jo radās jautājums par to, kurš ir atbildīgs par visu šāda veida rīcību, darbību un kurš ir atbildīgs par to, uh, ka šī informācija tiek eh, nodota par eh, Eiropas darījumiem Eiropa, es atvainojos, Amerikas Savienoto valstu varas iestādēm. Otrajā atzinumā, un šeit es runāju par visiem tiem dokumentiem, kas pieejami pie šīs zāles durvīm, 2006. gada decembrī atzinumā mums nācās atbildēt uz Beļģijas valdības jautājumu, ko mums uh, vajadzētu darīt, lai mēs nodrošinātu reālu uh, īsto aizsardzību Beļģijas eh, pilsoņu un Eiropas Savienības pilsoņu datiem, eh, kuru datu aizsardzības, eh, aizsardzība arī paredz Eiropas likumdošanu. Būsim godīgi, ir tikai viens risinājums, un tas nav Beļģu risinājums, tas, tam jābūt viss Eiropas risinājumam. Mēs esam aicinājuši meklēt kopīgu risinājumu, varbūt tas varētu būt kāds nolīgums vai kādā citā formā. Uh, atbilstoši ASV un Eiropas Savienības varas iestāžu viedoklim. Zināms, progress ir panākts, ir eh, notikuši kontakti, ir apmainīts vēstules, ir eh, amatpersonas tikšanās, ir bijusi iepazīšanās ar šo jautājumu. Bet tas ir tikai pats sākums. Trešais atzinums tika izstrādāts 2008. gada decembrī, tātad pagājušajā gadā, kad 9. decembrī mēs noslēdzām procedūru attiecībā uz SWIFT. Un te es gribu atsaukties uz priekšsādātāju teikto. Tātad SWIFT apgalvoja, ka kompānija ir veikus nopietnas pasākumus, lai nodrošinātu datu aizsardzību un drošību un lai katrs pilsonis varētu izmantot savas tiesības uz datu aizsardzību. Swift ir pozitīvi vērtējis Beļģijas lēmumu, kas ierobežo uzņēmumu atbildību un attiecīgi liek ziņot par eh, datu apstrādes operācijām. Varbūt divi svarīgākie secinājumi, ko no tā visa vajadzētu mācīties. Pirmām kārtām, privāti uzņēmumi nespēja stāties pretī šim riskam vieni paši. Privātiem uzņēmumiem ir nepieciešama startautiska regulācija un kontrolas mehānismi, un ir eh, ārkārtīgi svarīgi, lai mēs, kā Eiropas likumdošanas uh, struktūra, varētu nodrošināt pamata tiesību aizsardzību šajā informācijas brīvības pasaulē, kur informācija pārvietojas ārkārtīgi brīvi. Otrām kārtām vēl viens ļoti būtisks secinājums ir tāds, ka pirmais uz, uzda, uzdevums, kas mums ir kā Beļģijas privātuma nodrošināšanas iestādē. Tas ir aizstāvēt un nodrošināt pilsoņu tiesību ievērošanu. Es domāju, ka tas ir ne tikai secinājums mums, bet tas ir arī ļoti svarīgs uh, priekšnosacījums jums un mums visiem strādājot pie tālākas uh, sadarbības struktūras veidošanas starp ASV un Eiropas uh, Savienību. Thank you so much. Liels paldies! Liels paldies arī, ka ievērēja, ievērojat jums atvēlēto uzstāšanās laiku un bijāt tik precīzi. Tagad aicināsim izteikties Pēteru Hastingsu, kas ir Eiropas eh, datu aizsardzības biroja uz vadītājs. Paldies! Es eh, pirmkārt vēlētos teikt, ka es eh, konsultēju Eiropas komisiju pār paredzēto nolīgumu ar ASV par SWIFT. Esmu sniedzis eh, komentārus, un tos es sniedzu šī gada 3. jūlijā. Tos es adresēju komisijai, padomēju, kā arī parlamentam. Kaut arī šī komentāra attiecās uz Eiropas Savienību, jo te bija runa par sarunu mandātu, kas pats par sevi ir saistīts eh, ar Eiropas Savienību, tas tika nosūtīts visām eh, lēmu pieņemšanā iesaistītajām institūcijām un netika publicēts. Taču es jums sniegšu īsu kopsavilkumu par šo atzinumu. Mans otrs sākotnējais punkts ir šāds. Izmaiņas svikt arhitektūrā, kuru dēļ ir eh, uzsāktas šīs sarunas, apsveica Eiropas datu aizsardzības iestādes, jo tieši eh, šo izmaiņu mērķis bija nodrošināt labāku kontroli Eiropas iestādēs. Tādējādi mēs varētu nodrošināt, lai Eiropas eh, standarti privātiesību aizsardzībai eh, tiktu piemēroti. Šīs jautājums ir atšķirīgs no pasažieru vārdu reģistra jautājuma. Šis nolīgums attiektos uz datiem, kuri nav piesaistīti uh, terito ASV teritorijai. Te galvenokārt ir runa par iekšējiem Eiropas Savienības finanšu darījumiem. Te nekādā ziņā nav iekļauti darījumi starp Eiropas Savienību un ASV. Savos komentāros jūlijā es paudu bāžas par šāda nolīguma nepieciešamību un samērīgumu. Galu galā te ir pārāk liela iejaukšanās datos. Mums ir jāatcerās, ka ir pastāv jau ļoti labi izstrādāts tiesiskais ietvers starp ASV un Eiropas Savienību, un te ir runa arī par teroristu finansēšanas jautājumiem. Tāpēc es arī paudu bažas par nolīguma tiesisko pamatu. Ir eh, līdzīgi nolīgumi, kas jau ir balstīti uz pirmo pīlāru. Es domāju, ka pašlaik ir ļoti būtiski nodrošināt, lai eh, sarunās tiktu ņemti vērā datu aizsardzības standarti un garantijas. Tie ir ļoti būtiski nosacījumi, lai varētu nodrošināt Eiropas pamatiesību aizsardzību un lai varētu slēgt uh, starptautiskus nolīgumus. Personas dati, kas attiecas Eiropas Savienības darījumiem, tiek izskatīti Eiropas teritorijā pēc Eiropas jurisdikcijas. Tieši tāpēc uh, garantējas nedrīkstētu ierobežot tikai uz to, kas būtu akceptējams ASV iestādēm un ASV jurisdikcijā. Nolīgumā būtu skaidri jānosaka ne tikai apmaiņas mehānismi, bet arī mehānismi pamatiesība aizsardzībai. It īpaši uzsverot eh, personas datu aizsardzību pēc Eiropas standartiem. Es vēlētos uzsvērt, ka šajās pamatiesībās ir ietverti ne tikai privātums un datu aizsardzība. Datu apmaiņa ļoti spēcīgi ietekmē arī citas pamatiesības intereses, tad pareiza tiesvedība un tā tālāk. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, es vēlētos uzsvērt četrus būtiskus elementus un garantijas. Pirmkārt, jānodrošina, lai tiktu pārbaudīti ASV pieprasījumu tiesiskums un proporcionalitāte. Nākamais, vai ir tiešām konkrēts mērķis šim lūgumam, šim pieprasījumam. To vajadzētu pārbaudīt jau ASV līmenī. Ir jāparedz tādas pašas garantijas, iespējams pat eh, tiesu iestāžu pāraudzība. Varētu pat iesaistīt Eiropas eh, tiesībā aizsardzības iestādes. Manuprāt, pašlaik eh, šis jautājums vēl nav pietiekami skaidrs. Mums būtu jāpaskatās uz esošiem ASV-ES nolīkumiem par savstarpējo a, eh, palīdzību tieslietās. Tāpat mums vajadzētu domāt par, par apelācijas mehānismiem, jo tie ir ļoti būtiski, lai mēs varētu pareizi apstrādāt personas datus. Mums ir vajadzīga pareiza iespēja tiesās um, iesniegt pārsūdzību, jo daudzos gadījumos tas ir pēdējais glābiņš iesaistītajām personām. Mums ir vajadzīgas arī vispārīgākas prasības, ne tikai pamatlēmumi un direktīvas. Ir jāaizsargā pamattiesības, tas jau ir paredzēts Eiropas Savienības judikatūrā. Mēs, mums ir jādomā par Talibānu, mums ir jādomā par kādīju lietu, kur ir ļoti skaidri norādīta nepieciešamība pēc šādām prasībām. Mums ir jādomā ne tikai par eh, datu uh, iegūšanu, bet arī par SWIFT. Ir jābūt iespēja izskatīt Eiropas tiesās konkrētus pieprasījumus ap, datu apmaiņai ar citām valstīm ir jābūt pakļautai eh, tādām pašām prasībām, eh, kādām ir pakļautas Eiropas Savienības tiesība aizsardzības iestādes saskaņā ar nesen pieņemto pamatlēmumu. Tas būtu paradoks, ja Eiropas Savienība trešajām, trešo valstu iestādēm piemērotu eh, mērenāku režīmu nekā tiek piemērots Eiropas Savienības tiesība aizsardzības iestādēm. Uh, Noslēgumā uzraudzību, ko veic Eiropas datu aizsardzības iestādes eh, pār finanšu iestādēm un SWIFT iestādi, to nekādā gadījumā nedrīkstētu ierobežot šāda veida starptautisks nolīgums. Šī uzraudzība ir viens no būtiskākajiem elementiem Eiropas datu aizsardzības sistēmā. Te ir paredzētas eh, persona tiesības, sūdzību izskatīšana, kā arī uh, finanšu darījumu datu izskatīšana. Es gribētu uzsvērt, ka ļoti svarīgi ir regulāri pārskatīt to, kas notiek. Šāda regulāra uzraudzība ir jau iekļautas sarunās, tas notiek arī reālajā dzīvē, un tāpēc to vajadzētu iekļaut arī nolīgumā. Hastings. Now... Paldies, Hastinkungs. Tagad mēs pārējām pie uh, Eiropas institūcijām. No Eiropas uh, komisijas uh, puses mēs dodam vārdu Čentonam Folam, kurš uh, pārstāv Eiropas komisiju uh, tiesiskuma brīvības un drošības ģenerāldirektorātu. Paldies, priekšsēdētājs, centīšos pavisam īsi paskaidrot, kas ir noticis, kas eh, šobrīd notiek un eh, kas eh, mēs ceram notiks nākotnē. Tātad šodiena, vakardiena un rītdiena. Šodien situācija ir tāda, ka pēc tam, kad tika atklāts, ko dara ASV valsts kasa, un to jau aprakstīja Beļģijas eh, pārstāvis. Pēc tam pēkšņi radās liela problēma. Dati tika sniegti, dati par Eiropas pilsoņiem, tie tika nodot ASV varas iestādēm, neviens par to nezināja, ārpus attiecīgiem uzņēmumiem un ASV varas iestādēm. Un datu aizsardzības pasaule un Eiropas uh, sabiedriskais viedoklis, jāsaka, bija ļoti satraukt un pamatot satraukt. Mums komisijai visaugstākajā līmenī um, valstu vadītāji, un uh, viens no tiem bija arī premjerministrs, kurš šobrīd darbojas šeit parlamentā, tā tad uh, mums tika lūgts iejaukties un rast risinājumu, lai saskaņotu datu uh, aizsardzības prasības, kas ir mūsu likumā, ar tām juridiskajām prasībām, kādas regulē ārvalstu uzņēmumu darbību, lai uzņēmumi nepaliktu kaut kur, eh, tā teikt, eh, okeānā starp abām šīm okeāna pusēm, kur prasības atšķiras. Mēs veicām eh, sarunas, sniedzām sarunas šī parlamenta komitejām, mēs panācām tādu zinām vienošanos ar ASV, valdību nospraudām dažus principus, kuri mūsuprāt bija pieņemami un kurus arī izvērtēja tiesnesis Brugierkungs, kurš mums uh, droši vien vēlāk pastāstīs, uh, ko tieši viņš darīja. Un līdz šim mēs esam darbojušies uz šī pamata, bet šis pamats, uh, šis sasniegtais nav vēl apmierinošs. Tas nav starptautisks uh, nolīgums. Un jāsaka, apstākļi toreiz bija savādāk, jo tagad atkal ir jauna situācija. Swift ir lēmis daļu datu pārvietot no ASV uz Eiropas Savienības teritoriju. Tā tad mums ir jauna situācija. Mēs ļoti labi apzināmies, ka mēs e, esam ļoti delikātā juridiskā situācijā, jo kaut gan šodien balstoties pat uz vispārliecināšāko juridisko analīzi, šis ir trešā pīlāra jautājums. Es domāju, ka pavisam drīz mēs vismaz ceram, Lisabonas līgums stāsies spēkā, šī pīlāra struktūra izzudīs un būs cits uh, juridiskais režīms, struktūra, kas uh, dos lielāks pilnvars arī Eiropas parlamentam. Tātad mums ir tāda pagaidu rakstura problēma. kā pāriet no pašreizējās situācijas uz eh, tālāku darbību, kā panākt starptautisku nolīgumu, kas varētu ļaut Swiftam eh, normāli un likumīgi darboties, un arī citām organizācijām, kas nodarbojas ar līdzīgu darbību. Un tāpat arī, lai varētu darboties bankas, kuras arī saskars ar lielām problēmām, tātad, lai viss šīs vienas eh, tādās puses varētu turpināt normāli darboties. Mums ir jārīkojas ātri, jo SWIFT lēmums par datu pārvietošanu, labi, mēs par šo līgumu nesam atbildīgi, bet mums ir jāpieņem fakti tādi, kā tie ir. Tātad, ko mēs esam ierosinājuši, un padomu to ir arī apstiprinājusi, tātad tas ir sekojošais. Tie ir saruna vešanas kritēriji, tādam ļoti uh, ātram īstermiņa pagaidu nolīgumam, kas e, paredzētu atbilstošu datu aizsardzību, zināmas garantijas un arī nodrošinātu atbilstošu uzraudzības mehānismu. Tas e, ir paredzēts līdz tam, kad tiks noslēgta jauna vienošanās, jauns nolīgums, kurš mēs ceram stāsies spēkā diezgan drīz, līdz ar Lisabonas līgumu stāšanos spēkā. Es uh, varu jums nodot uh, uh, pārliecību, ka tad, kad Lisabonas līgums stāsies spēkā, Eiropas komisija nāks uh, klajā ar jaunu uh, mandātu priekšlikumu, lai varētu uh, noslēgt vienošanos atbilstoši jau Lisabonas līguma nosacījumiem un, protams, iesaistot šajā darbā ar Eiropas parlamentu. Vēl viens ļoti svarīgs moments, kas jāatceras, ir, ka šeit ir jautājums par cīņu pret terorismu, bet te nav runa tikai par ASV drošību, te ir runa arī par mūsu drošību, par mūsu dalību valsts drošību, par mūsu teritoriju un par mūsu pilsoņiem. Informācija, kas tiek eh, sniegta, kā jau Kampas eh, kungs eh, aprakstīja, kas tiek nodota ASV Uh, valsts kasei tiek analizēta un attiecīgi nodota um, iestādēm uh, dalību valstīs, un tās šo informāciju, šo tātad analizēto informāciju uzskata par ļoti svarīgu un noderīgu cīņā pret terorismu. Tātad tā nav darbība, kas tiek veikta tikai priekšā ASV, bet tas ir arī mūsu interesēs. Kā jau uh, Kampas kungs no uh, Swifta Eh, stāstīja, ir ļoti svarīgi, lai mēs nodrošinātu juridisko skaidrību. Mēs nedrīkstētu ļaut, ka eh, uzņēmumi nonāk tādās kā spīlēs eh, starp Eiropas Savienības un ASV likumdošanu. Mums nepieciešams tādā pieaugušā, nobriedušā veidā rast starptautisku vienošanos un risinājumu, lai visi tirzniecības un biznesa darbības ritenīši varētu griezties un uh, lai arī SWIFT varētu nodrošināt nepieciešamo informācijas plūsmu cīņai pret terorismu un lai šo cīņu varētu turpināt. Paldies! Finally... Paldies Valkungam! Un tagad eh, šajā pēdējā kārtā mēs eh, dosim vārdu Eiropas eh, prezidentūras pārstāvim Henigenkungam. 5 minūtes lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētāji! Godāmie komitejas deputāti. Komisijā komisijas pārstāvja jau pateica daudz no tā, ko es vēlējos teikt, tāpēc es noteikti nerunāšu uh, veselas piecas minūtes, un mēs varēsim iegūt nedaudz laika. Es vēlētos šeit piebilst, ka mēs kā prezidentūra esam. Um, arī kaut ko paveikuši. Protams, mēs neesam strādājuši tik ilgi kā komisija. Mandātu saņēmām tikai jūl, jūnijā šogad. Esam veduši sarunas par mandāta projektu ar padomus pārstāvjiem. Kā jau jūs zināsiet, Zviedrijā un Zviedrijas prezidentūra ir ļoti nobežījušās par uh, datu aizsardzības un integritātes jautājumiem. Zviedrijā šim jautājumam tiek pievērsta liela uzmanība. Tieši tāpēc mēs esam nolēmuši pieņemt tos punktus, lielāko daļu no tiem punktiem, kurus pieminēja datu aizsardzības biroja vadītājs Hastings kungs. Hastings eh, kunga ziņojumā iekļautie punkti noteikti tiks akceptēti no mūsu puses. Mēs vēl ar vienu vedām sarunas pār šiem jautājumiem. Es vēlētos arī informēt eh, komitejas locekļus par to, ka pēc eh, mandāta pieņemšanas padomē jūlija beigās mums ir bijušas divas sarunu kārtas ar amerikāņiem. Šīs sarunas turpināsies septembra mēnesī, un to mērķis ir paveikt nolīgumu pēc iespējas drīzāk. Jebkurā gadījumā tas ir jāizdara Zviedrijas prezidentūras laikā. Zviedrijas prezidentūra, gluži tāpat kā komisija, cer, ka tiks mainīts eh, tiesiska, tiesiskais pamats, ka tiks mainīti līgumi, proti, ka Lisabonas līgums drīz stāksies spēkā. Zviedrijas prezidentūras galvenais mērķis ir uzsākt un cerams arī ierosināt sarunas par jauno līgumu, protams, iesaistot Eiropas parlamentu. Kā jau ģenerāla direktora pār, direktorāta pārstāvis minēja, mums mm, mums bija paredzēts mm, paveikt šīs sarunas 12 mēnešu laikā, bet cerams, ka mēs varēsim pat saīsināt šo laika periodu un ka mēs paveiksim to ātrāk par 12 mēnešiem. Zviedrijas prezidentūra noteikti uzsāks sarunas arī ar komisiju par to, kādu komisija redz nākotni jaunajā Lisabonas režīmā. Kad šo mandātu varētu uzsākt? Komisijas pārstāvis teica, ka saskaņā ar Barokunga teikto to varētu darīt uzreiz pēc Lisabonas likuma stāšanās spēkā. Taču Zviedrijas prezidentūra vēlētos zināt eh, tieši, kad tas notiks. Tāpat arī mēs vēlētos zināt, kas vadīs sarunas, un par to visu mēs spriedīsim mūsu sarunās ar komisiju Zviedrijas prezidentūras laikā. Es ceru, ka es arī vēlāk varēšu vēl kaut ko piebilst. Lielas paldies, Henningen kungs! Cik tālāk saprotu, deviņi komitejas deputāti ir izteikuši vēlmi eh, runāt. Arī Eiropas pretterorisma koordinators vēlas runāt. Tad es domāju, ka mēs varētu viņam dot vārdu uz piecām minūtēm, un pēc tam mēs uh, uzsāksim diskusijas. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs, runāšu pavisam īsi. Es gribēju runāt kā koordinators cīņā pret terorismu, un, protams, ka drošība ir pats svarīgākais. Es atsaukšos uz Jonathan Fall jau teikto. Uh, tā tad eh, terorisma finansēšanas izsekošanas programma. Tas ir ārkārtīgi uh, svarīgs instruments cīņā pret terorismu ne tikai ASV, bet arī Eiropā un uh, visās dalību valstīs. Mūsu dalību valstis ļoti būtiski gūst labumu no šīs sistēmas un tāpēc ir ārkārtīgi steidzami uh, šo sistēmu uzturēt un darbināt. Otrām kārtām Brugiera kunga ziņojums ir parādījis, uh, ka uh, ASV ir uh, ievērojušas to pārstāvniecību, par ko mēs esam panākuši vienošanos uh, uh starp ASV un uh, padomu. Trešais elements. Uh, šīs visas struktūras maiņa ir uh, novedusi pie līdzsvara šajās sarunās, kā jau Džonatans Fols norādīja, tad, kad notika pirmās sarunas dati jau bija nodoti ASV. Šobrīd šie dati ir Eiropā, un mēs vadām sarunas par partneru attiecībām, un tas šķiet ļaus Eiropas Savienībai iegūt vēl labāku, efektīvāku pieeju uh, šīm sistēmām. Un ceturtām kārtām 24. Uh, un 38. pants Eiropas Savienības līgumā uh, paredz, ka nepieciešami juridiski skaidri noteikt un garantēt datu aizsardzību. Uh, Eh, kuru šobrīd tikai vienpusēji proklamē ASV. Eh, Prezidentūra un eh, padome ir sadarbojusies ar komisiju, un es domāju, ka šis risinājums šobrīd ir līdzsvarots. Tiek ļoti skaidri un strikti nosacījumi nu, uzlikti datu aizsardzībai. Starp citu, mums notiek arī debatas par datu aizsardzības uzlabošanu ar ASV, un es domāju, ka tā viss rezultātā tiks eh, noslēgta saistoša vienošanās. Vēl viens elements. Eh, pēc Hastings kunga uzklausīšanas ir svarīgi pārdomāt par to, kādā ietvarā struktūrā darbosies šis nolīgums nākošais uh, savstarpējiem iedarbība un, protams, arī laika termiņš vai grafiks šim nolīgumam. Protams, mēs to gribētu saskaņot ar Lisabonas līgumu stāšanos spēkā. Un nākotnē varētu notikt tā, ka mēs vai nu uzturam patreizējo sistēmu, vai arī veidojam uh, jaunu teroristu finansēšanas uh, mehānismu izsakošanas sistēmu. Es vēlētos atgādināt kolēģiem, ka mums vēl ar vienu ir paredzēta slēgtā sēde, un mums uh, būs iespēja izteikties arī šajā slēgtajā sēdē, kurā mēs. Uh, pieņemsim lēmumu par šo jautājumu. Bet eh, ir pieteikušies vēl 12 deputāti, kas vēlas izteikties. Es domāju, ka mēs varētu šeit noslēgt runātāju sarakstu. Es gribētu ieteikt, lai katrs deputāts eh, izsakās eh, tikai divas minūtes. Tādējādi mēs varētu iekļauties laikā. Nē, man šeit saka pusotra minūte. Lambrinīdis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies visiem pārējiem. Pusotrā minūtē man ir četri punkti. Čenetans Fāls uh, eh, atzinās šajā telpā. Viņš īstenībā pateica, ka Eiropas Savienība nodod savus drošības datus ASV. ASV pati nemeklē SWIFT datus un neanalizē tos. Mēs sūtam šos datus ASV, mēs esam pateicīgi, ka pēc tam viņi mums atsūta atpakaļ savu analīzi un pasaka, kurā valstī tad ir problēma. Tas nozīmē, ka mēs vienkārši nododam šos savus datus ASV brīvprātīgi. Nākamais jautājums. Swift pārstāvis ļoti skaidri noteica, ka viņiem ir uh, mērķa ierobežojumi un piekļuvis ierobežojumi ASV. Tad te ir paredzēts tikai dati terorismam un pavisam konkrētos apstākļos. Vai tad nav pavisam brīnišķīgi, ka mums ir tad labāka, labāks spēku līdzsvars? Tas nozīmē, ka mums var būt labākas garantijas. Mans jautājums komisijai. Vai šajās sarunās tiks saglabāti šie piekļuves un mērķi, šīs piekļuves un mērķi garantijas? Ja tā nebūs, tad mēs uh, nodosim datus ASV lielākos apjomos un daudz vienkāršāk. Kāpēc gan ir tā, ka uh, privāts uzņēmums var vest sarunas daudz labāk un rezultatīvāk nekā Eiropas Savienības vadība? Nākamais trešais jautājums, to es uzdošu Zviedrijas prezidentūrai. Es ļoti cienu Zviedrijas prezidentūru, taču man ir radušās uh, bāžas par pamatiesībām. Jūs teicāt, ka uh, Jūs ļoti respektējat datu privātumu un pamatiesības, taču man ir jāsaka, ka daudzās sarunās par interneta uzraudzību un likumos par šo jautājumu uh, Eiropas Savienībā mums, mūs visvairāk uztrauc tieši Zviedrijas likumi. Mans jautājums ir, vai jūs negatavojoties ietvert tādu pašu modrības līmeni šajos SWIFT noteikumos. Mrs. Invelt, one minute. Kā paredz Zviedrijas likumi. Nākamā runātāja pusotra minūte. Jā, priekšēdētājs centīšos izteikties pēc iespējas ātrāk, bet es domāju, ka uh, deputātiem ir tiesības uzdot jautājumus, nevis vienkārši klausīties uzrunās. Mans pirmais jautājums ir, kāpēc? Šķiet, ka pret terorisma uzrauga vispirms nosaka kas viņiem ir vajadzīgs, un tikai tad viņi jautā cilvēkiem, vai viņi drīkst saņemt šo informāciju. Mums ir jādomā par šīs informācijas pieejamību. Šeit es piekrītu Stavros teiktajam par politikas atmaskāšanu. Šķiet, ka šeit ir viedokļa atšķirības par tiesisko pamatu. Parlamenta juridiskais dienests un padomus juridiskais dienests nav vienojušies par šo jautājumu, un es domāju, ka mums vajadzētu uzklausīt eksperta viedokli. Piemēram, tā varētu būt pamatiesība aģentūra. Šķiet, ka Džantons man nepiekrīt, bet uh, tomēr tā ir demokrātija. Personu vārdu reģistra jautājumos komisija, piemēram, pieaicināja neatkarīgus ekspertus. Man šķiet, ka visi dokumenti un visas sarunu kārtas par šo jautājumu būtu jāpublisko. Es gribētu uzdot jautājumu, kāpēc mums ir slēgta sēde un kas ar to ir lūdzis. Es domāju, ka šie dokumenti ir uh, jānodod ne tikai deputātiem slēgtā telpā pēc ārkārtīgi liela spiediena, bet gan visai sabiedrībai. Gal galā šeit ir runa par visas sabiedrības privātajiem datiem. Es izmantošu šeit frāzi, ko izmantot cilvēki, kas vēlas um, privātumu. Ja jums nav nekā ko slēpt, kāpēc gan jūs nevarat to publiskot? Tikai dažus mēnešus atpakaļ Mēs visi cerējām, ka Lisabonas līgums stāsies spēkā un ka mums būs labākā demokrātiskā kontrole. Ja valdības un Eiropas komisija patiešām vēlas atbalstīt demokrātiju, tad kāpēc šis mandāts nav ticis publiskots un kāpēc tas nebija jāapstiprina vismaz dalībvalstu parlamentos? Paldies, Mišel Kungamārts. Paldies, es runāšu pavisam īsi, jo mana kolēģi principā jau uzdeva jautājumus, kas uh, man bija prātā un kurus arī es gribēju jums uzdot. Šo debašu sākumā mēs uh, it kā samazinām uh, sabiedrības uh, imidžu, uh,